ka paužat cerību, eh, paudāt cerību, ka šis eh, ziņums eh, ir konstruktīvs un palīdzēs veidot stingrus Eiropas pamatus, lai aizstāvētu pilsoņus. Paldies! Līdz ar to mēs beidzam kopīgās debatas balsojums. Notiks rīt pulksten 12. Un mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir jautājums, mutisks jautājums komisijai par Eh, eh, par eh, Eiropas finanšu stabilitātes fondu un finanšu stabilizācijas mehānismu turpmākajām darbībām. La lista de participantes y el... Esmu saņēmus, saņēmis dalībnieku sarakstu un runātāju sarakstu un vispirms dodu vārdu Šārunai Bolzai aut, jautājumu autorei. Paldies. Daudzās valstīs tagad tiek citēts izteikums. Uh, Eh, ka, nu, ka detaļas izšķir visu un eh, eh, banku izturības pārbaudes uh, Tām ir jāspēj darboties, un tātad mm, Grieķija tika uzglābta, komiteja ir uh, prasījusi uh, informāciju par to, kā tas ir noticis, un mēs vēlamies šo informāciju. ir izveidots Eiropas stabilitātes mehānisms, izmantot uz budžetu. Ir e, pagājis ilgs laiks, e, un Tāpēc 7. janvārī Eiropas finanšu stabilitātes iestāde tika izveidota. E, ja mēs būtu drusku pasteigšies, tas mēs būtu eh, lētāk to varējuši paveikt. Eh, tagad Eiropas budžetā rodas eh, būtisks izmaksas arī citām instu, institūcijām, kā Eiropas investīcija bankai. Un atkal mēs esam maksājuši, lai glābtu bankas Um, un reālā ekonomika, mazi video uzņēmumi gal galā maksās par to visu. Izaugsmi ir taču svarīgi ekonomiskai atlapšanai, un MVU šeit būs viena no galvenām uh, lomām. Ņemot vērā īpašā mērķa mehānismu pašu, uh, tās valsts, kas nav Eirozonā, bet vēl stabilitātes mehānismam pievienoties, tam vajadzētu arī dot šādu iespēju. Vai jūs variet apstiprināt, ka e, tas arī tiks ļauts? Mēs arī gribētu vairāk zināt par e, šo. E, e institūciju un kā tas ir ticis izveidots paliek arī daudz citu jautājums, kā ir ar koordināciju starp stabilizācijas fondu un starptautiskā valūtas fondu. Kādas ir attiecības starp attiecīgām eh, procentu likmēm? Vai ES un eh, SVF um, eh, darbosies paralēli, jeb šo tikai SVF eh, fondi gūs labumu, eh, iespējamo eh, labumu no smēles krējuma. Vai SPV ir tagad aktīvs, un tagad es gribētu pievērsties eiro obligācijām. Šeit ir fundamentāls jautājums. Ja ir Eh, kopīgs eh, eiro eh, obligācija, tad tirgus spēki nespēs vairs pozitīvi darboties. Grieķijas piemērs parādīja, ka tirgus, pozitīvie tirgus spēki bija tā kā iemiguši. Un, ja kapitāla prasība direktīvā Un tad mēs tagad neglābtu bankas eh, ar stabilizācijas mehānismu. Un tiešām eh, šie te izturības pārbaudījumi eh, būtu daudz vieglāk veicam. Kā daļa no jaunās ekonomikas pārvaldības ir jānosaka ilgtermiņu mērķi, un es gribētu teikt, ka automātiski ir jāveic Uh, šīs pasākumi nekā uh, tikai šīs te ārkārtas pārbaudas. Es domāju, ka šeit mums ir iespēja uh, šo te uh, problēmu, kas ir kapitāla prasību direktīvā, padarīt par iespēju un par uh, noderīgu uh, instrumentu nākotnē. Un man ir liels prieks, ka komisija ir paudusi savas vēlmes iekļaut uh, parlamentu ekonomikas pārvaldības un uzraudzības mehānismā, un komiteja ar nepacietību gaida, ka mēs pilnībā varēsim iesaistīties šajā procesā. Paldies! Dank, Sharon Bols! Lielas paldies, Bolsas kundze! Tagad vārds komisijas pārstāvim Lūdzu Barņiekungs. Eh, paldies! Kā jūs sapratīsiet, es sniegšu atbildi savu kolēģi Olī Reina vārdā, kurš varbūt izmantoja vairāk e, mana laika par galīgu atbildi. Šārona Balza pieminēja eņģeļus. Es nezinu, vai ir pārāk daudz eņģeļu, tad, kad mēs runājam par finanšu e, dienestiem. Es gribētu sacīt Bol Šāras Balzas kundzei, ka nelabais vienmēr slēpjas detaļās. Un tāpēc es ķeršos pie precīzi pie uzdotā jautājuma. Pirmkārt, par kādu summu ir runa, kad mēs runājam par šo stabilizācijas mehānismu? Un kāda ir saikne ar pašresursu griestiem? Priekšsēdētāji, ECOFIN secinājumi eh, nu, pie, norāda 60 miljārdus eiro Eiropas finanšu stabilitātes mehānismam, bet legālā robeža ir paredzēta punktā 2.2, regulā 407, ko ir pieņēmusi padomi, kas nosaka e, e, to, ka ir jāierobežo šī summa ar ierobežojumam rezervs, re, rezervju apjomu. Un e, dalību valstu maksājums būtu 1,32% no um, IKP, un tas nozīmē, ka aizdevums, ko garantē Eiropas Savienība, drīkst pārsniegt 1,23% uzdotajā budžeta gadā. Lūk, e, tā būtu precīza atbilde, kuru būtu sniedz Rēnkungs. Tālāk otrais jautājums. Vai komisija beigs, e, ir veikusi ietekmes izpēc šiem abiem instrumentiem par stabilizācijas mehānismu? Komisijai ir sešu mēnešu laikā pēc šī mehānisma izveidošanas un ik pa sešiem mēnešiem jāsagatavo ziņojums par funkcionēšanu. Šis eh, ziņojums tiks eh, nodots gan padomēji, gan Finanšu uzraudzības komitejai, un tā būtu starp valdību struktūra, kura Eh, kuru darbība, uz kuru darbību nav attiecināma Eiropas Savienības eh, funkcionēšanas noteikumi. Tālāk par Eiropas Investīciju banku finanšu kapat, eh, kapacitāti. Eiropas stabilitātes fonds un stabilitātes mehānisms tiešā veidā neietekmēs Eiropas investīciju banku darbību. EIB nodrošinās tikai šo, šo mehānismu likviditāti tā neaizdos un neaizņemsies e, naudu šajā sakarā. Ceturtais jautājums. Kad būs likumdošanas priekšlikums pastāvīgam eh, krīzes pārvaldības instrumentam un uz kādu juridiskā pamata priekšsēdētāji komisija strādā eh, pie priekšlikumiem ciešā sadarbībā ar darba grupām, kuru vada prezid Eiropadoms prezidents Van Rompējs. Kāda ir parlamenta loma? Jūs tikko pieminējat šo jautājumu. Eiropas parlaments tiks informēts par jebkuru attīstību visā, kas ir saistīts ar jaunajām procedūrām, eh, par juridisko eh, un juridiskā parlamenta dalība būs atbal, atkarīga no juridiskās bāzes, kā tas ir norādīts līgumos. Sešais jautājums. Kāda ir koordinācija ar SVF? Politiskās koordinācijas potenciālai palīdzībai dalībvalstī e, notiks pēc vienošanās ar SVF, tad, kad ir kopīga pakete Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu ar SVF e, piedalīšanos, kā tas ir paredzēts. Septītais jautājums. Jūs norādījāt, kā reaģēt uz eventuālām vajadzībām e, tām valstīm, kas nav Eirozonas dalībvalstis. Šīs valstis var nepieciešamības gadījumā Eh, izmantot esošo regulējumu par palīdzību un griezti palīdzībai, kas var tikt piešķirt, ir palielināt par 25 miljardiem eiro līdz 50 miljardiem eiro, no tiem 15 miljardi jau ir uh, eh, uh, eh, jā, piesaistīti palīdzībai La Latvijai, Ungārijai un Rumānijai. Vai maksājuma bilance ir labvēlīgāk nekā to paredz uh, finanšu regulējumā. Jā, astotais jautājums, juridiskā bāze, 120. pants no līguma ir izmantots kā juridiskā bāze šiem stabil, finanšu stabilizācijas mehānismam, tāpēc, ka komisija un padome ir rīkojušās ārkārtas situācijā, kad vairākas dalība valstis tikas nopietni apdraudētas ārkārtīs ārkārtējās grūtībās, kas atradās ārpus tās kontrolas. Komisija strādāja zem ļoti liela spiediena, tīpaši no finanšu tirgu puses ir vajadzēja rīkoties ļoti ātri, lai varētu saglabāt eiro. To būtu grūti bijis apvienot ar ilgu garu procedūru. Es vēlos piebilst, piebilst ka pats Eiropas parlaments priekšsēdētāji aicināja komisiju rezolūcijā, kas pieņemta 2009. gada aprīlī, pieņemt regulējumu par finanšu palīdzību dalībvalstīm balstoties uz šo 122. reglamentā pāntu. Lūk, to es varu atbildēt Šārunai Bolzajā precīzi atbildot uz viņus uzdotiem jautājumiem. Paldies, komisār kungs. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā un vispirms vārds Otmāram Kārasam, Eiropas Tautas partijas eh, grupas vārdā pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Eh, pirmkārt, es eh, diemžēl tagad nevaru. Uh, runāt par parlamentu tiesību neievērošanu saistībā ar aizsardzības vairogu, bet es gribētu runāt par šo tematu, ka finanšu tirgus stabilizācijas mehānisms, jeb EFSM, mūsuprāt, aizstāja Eiropas, tātad neaizstāja Eiropas stabilitā eh, valūtas fonda izveidi. Uh, Uh, mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs banku nodoklis, kas varētu būt pirmais solis veidojot uh, pamatkapitāla Eiropas reitinga aģentūrai. Un otrkārt, tas būtu arī uh, solis Eiropas valūtas fonda izveidē finanšu stabilizācijas mehānisms parāda, cik vajadzīgas un steidzamas ir finanšu tirgus reformas, bet tas parāda arī, ka nav tāda vajadzīgā krīzes mehānisma. Tas parāda, ka mums ir Uh, vajadzīga politiska uh, un ekonomiska sociāla savienība un spēcīgāka Eiropa. Labākais stabilizācijas mehānisms, manuprāt, ir māstrīts kritēriju ievērošana, stabilitātes un izaugsmas pakti ievērošana, iekšējā tirgus īstenošana un Uh, konkurences politika, kas balstās uz ofensīvu izglītības un pētniecības uh, inovāciju uh, un tādiem projektiem, lai mēs nebūtu spiesti aizņemties no nodokļu maksātājiem tad, kad ir krīze. Liels paldies un sociālistu un demokrātu alianses grupas vārdā Podimātas kundze divas minūtes lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, nav šaubu, ka 8. aprīlī pieņemtais lēmums par EFSM izveidi bija izšķirīgi svarīgs kopīgajai valūtai un eirozonas stabilitātei, un tieši tāpēc parlaments kas bija prasījis eh, šo lēmumu jau no paša sākuma, bija ļoti apmierināts ar šo lēmumu. Un lēmums tika pieņemts arī nodrošināt instrumentu, jeb mehānismu stabilitātei. Varbūt, ka tas ir par vēlu, bet tomēr beidzot tiek so, sūtīts solidaritāts un vienotības signāls no Eiropas Savienības. Un eh, tas eh, tika sūtīts arī Eiropas Investīcija bankai, Eiropas Centrālajai bankai un. Uh, Es domāju, ka šī prakse ir uh, saistīta ar arī šo te vienoto ministru lēmumu Eirozonā. Un mēs runājam par tādiem kā pārējais pasākumiem, bet ja mēs gribam gūt kādu mācību, no pašreizējās krīzes, tad mums nevajadzētu kavēties vai gaidīt kādu citu krīzi, bet veikt pasākumus, spērt soļus, lai tiešām izmantot iespēju, lai izveidot ilgstošus, ilgspējīgus mehānismus, kas ļaus novērst krīzes pirms tās vispār ir sākušās. Ir jāveicina koordinācija ekonomikā, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka galvenais mērķis ir atveseļot Eiropas ekonomiku. Un mums būs ļoti jāpūlās gan uzlabojot nodarbinātību, izaugsmi, sociālo kohēziju, ir vajadzīgi stimuli, vajadzīgi profilaktiski pasākumi, no kuriem labumu kļūt, gūtu visas valstis. Un tagad Bēres skundze lūdzu. Prezidenta. Paldies priekšstādātājs, komisāra kungs, jūs zinat, ka šajā parlamentā uh, Mēs um, redzējāmies, ka solidaritāte tiek uh, īstenota. Dažbrīd uh, bija žēl, ka bija nepieciešami vairāki mēneši pēc uh, Hermana Van Rompuy priekšstādētāja uh, iniciatīvas sasaukt uh, Eiro padomu 15. februārī. Bet, nu, katrā gadījumā darbs ir veikts, uh, un tas, kas mm, tagad ir. Uh, uh vērtēts, tā ir šī iniciatīva un jāpajaraugās, no kurienes tā nāk un kā radusies. Ja šāda situācija ir radusies un šāds dokuments ir radīts tādēļ, tad tas ir bijis, ka nav bijis pietiekami laba pārvaldība Eirozomā. Mūsu kolēģis eh, Tautmars Kamras runāja par stabilitātes paktu un man liekas, ka nu, vienkārši stabilitātes paktu vienkārši pielietošana nav pietiekama. Un jau no paša sākuma mēs esam par zemu un novērtējuši divergences riskus un diverģences tendences dalību valstu parādiem. Šodien mēs redzam, ka būs mehānisms, kas ir izstrādāts steidzamā kārtā, jūs jau to atgādinājāt. Un jūs atgādinājāt arī to, ka šajā parlamentā jau kopš 2008. gada oktobra, kopš maksājuma bilances Uh, jautājumiem, ir uh, runājuši par to uh, un jau lūguši, lai 122. pāns tiktu izvērtēts kā iespēja. Jūs arī norādījat uz to, ka jūs izvērtējat iespējamas uh, izvērtēšanas uh, tendences, un es ceru, ka mēs, jūs būsiet ofensīvāki, jo mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka Eirozonai uh, Ir nepieciešama ne tikai laba pārvaldība, lai novērstu to, ka atrodamies šādā situācijā atkal, bet gadījumā, ja esam šādā situācijā, tad ir nepieciešama mehānisma, lai reaģētu. Un gribu balst vēl nožēlu, ka dalību valstis. Uh, eiro vērtspapīra izdošanai um, nav tam pievērsušies, bet gan kādu citu mehānismu vēlas veidot mēs redzam, kāds ir stāvoklis tirgos. Un pēdējais, atbal, atbildot, runātāja tiek pārtraukta. Tagad uh, turpinam brīvā mikrofona procedūru. Priekšsādātāja apkust. Jums bija divas minūtes runas laiks, jūs runājāt divas ar pus minūtes. Ah, okay. Jā, tas ir eine gute. Tas ir... Jā, tā ir laba iespēja šādi rīkoties, jo mums vēl ir nedaudz laika. Tad mēs paliksim arī uh, uzticīgi mūsu uh, noteikumiem. Paldies par jūsu izpratni. Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra, un šeit uh, pirmā runātāja Bazēsko kundze vienu minūtu lūdzu în data de 9 mai, ministrii de finanțe din stat... Priekšstādātājs kundze 9. maijā dalībvalstu finanšu ministri lēma uh, par Eiropas finanšu stabilitātes uh, iestādes izveidi un palīdzības mehānismu izveidi. Tas ir domāts, lai rīkotos vienoti uh, un lai palīdzētu dalību valstīm. Šiem mehānismiem jātiek izmantotiem efektīvi. Situācija ir tāda, mm, respektīvi, tad, kad dalību valsts nespēja pašas pārvarīt problēmas. Un jākonsolidē arī budžeti. Šādā vērā Eiropas Savienība ir reaģējusi uz krīzi, kurai tā nebija pietiekami labi sagatavot. Barņie kungs, ievērojot šī, šo mehānismu darbības pagaidu raksturu, tas ir trīs gadi, un skatoties arī uz to, ka Eiropas Savienībai jārēģē ļoti ātri krīzes laikā, vai jūs domājat, ka šo um, um, mehānismu vajadzētu tālāk izplatīt un kā tas būtu jādara? Tagad Obermajer kungs vien minūte. Bitte, Sie haben das Wort, ja. So, Paldies, priekšstādātājs Konze. Krīzes gadījumā, tad, kad krīzes, kad citas dalībvalstis tagad Eiropas Savienības valstīm nav viss tieši finanses palīdzība jāsniegt, bet gan jādod garantijas. Tas izklausās labi, bet pamatprogramma līdz ar to nav atrisināta, jo runa iet par to, ka eirozonas valstis saskars ar ļoti atšķirībām situācijām finanšu politikā, un, protams, ka situācijas dažkārt ir ļoti sarežģītas. Problēma tiek tikai atlikta un pilsonis pats ātri kļūt, kļūst par parādnieku. Reitinga aģentūra darbība un iespēja pēc iespējas zemes procentu likmes tiem uh, piešķirt un arī FS, EFSI darbība uh, ir orientēta, uh, lai darbotos, bet nu nav īsti saprātīgi šādu jaunu iestādi uh, uh, dibinot jau uz to, ir tik ļoti, liela ies, ir tik ļoti liels iespējas no reitinga aģentūra puses. Kā tiks nodrošināta neutralitāte? Manuprāt, tas nav pārdomāts un liekas, ka dalībvalsts varēs uh, uzņemties parādus un uz, tas būs uz citu pleciem. Paldies! Nākošais runātājs Rubikungs, vienu minūti. Priekšstādājs kundze Barņiekungs Manā skatījumā stabilizācijas jautājums ir saistīts ar ekonomiskās izaugsmas jautājumu. Tādēļ 2011. gada budžets, par ko tagad diskutē, ļoti nozīmīgs. Vai jūs uh, redzat arī budžeta pozīcijas, kas novest pie uh, darbvietu pieauguma, un kā mēs varam labāk atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus, un kā mēs uh, vairāk un labākus uzņēmējus vajadzētu, varētu radīt un veicināt? Tas uh, ir centrāls jautājums. Ja mēs vairāk nopelnītu, tad varētu vairāk sadalīt un arī uh, veiksmīgāk varētu strādāt. Tieši uh, konkurences un inovācija programma ir tā, ko vajadzētu attīstīt nākotnē. Un šīs nākotnes, šīs nākotnes programmas uh, līdzekļu saīsinājums manā skatījumā ir neproduktīvs. Mums jāskatās uz uh, to, kuras budžeta pozīcijas iznīcina nodarbinātību, kuras ir neitrāls un kuras rada jaunas darba vietas, un līdz ar to gaidām priekšlikumu no jums. Paldies! Priekšsēdētāji, atkal Beres kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot uh, par uh, aizdevumiem, jautājums ir, kā, kāda ir. Uh, apstākļi uh, tirgos, ar kādām nodokļu likmēm var aizņemties un kāda ir to ietekme. Un komisāra kungs, es gribētu uzdot vienu jautājumu. Vai šajā kontekstā jūs nedomājat, ka darba grupa, ko vada Hermans Van Rompējs, priekšstādāja kungs, jums vajadzētu izteikt priekšlikumu, vai arī Rēna kungam vajadzētu izteikt priekšlikumu, ka vajadzētu izskatīt, kā varētu vienu daļu no parādiem uh, Um, pārveidot. Es domāju, ka būtu labi, ja darba grupa šim jautājumam pievērstos šī uh, valstu parādu daļas uh, solidarizācija varētu būt arī risinājums. Paldies! Un tagad noslēgumā dodu vārdu komisāram Barniekungam. Es gribētu pievērsties eh, ļoti nozīmīgam eh, Eiropas aizdevumu vērtspapīru jautājumam. Un eh, par Bereskundas jautājumu es parūpēšos, lai Rēnkungs atbild jums tieši un dar to rakstveidā. Bet jūsu sākotnējā uh, uh, runā, tā sakot, stress testi vai pretošanās testi iespējamība vai tādiem ir jābūt, jeb nē. Es saprotu, par ko ir runa, un jūs vērtējāt to, mm, to uh, darbu, kas ir paveikts, un arī uh, Barozo kungs paudz savu viedokli, un arī Rēna kungs. Tā tad, protams, arī caurskatāmīgi tiek prasīta. Es um, domāju, ka Barozo kungs ir atbildējis uz šo jautājumu. Karas kungs. Jūs uh, pieminējāt ļoti nozīmīgu punktu arī iepriekšējās diskusijās par Uh, iepriekšēju paredzēšanu un profilaks. Bankām jāmaksā par bankām, nevis nodokļu maksātājiem par bankām. Un tajā uh, dokumentā, ko es uh, prezentēšu par šo jautājumu, mēs gribam no 2011. gada paredzēt šādu fondu izveidi, kuri būtu tieši orientēti uz to, lai um, krīzes paredzētu un izmantotu to principu, piesārņotājs maksā. Uh, ja vainīgais maksā. Un, protams, ka arī gribu atgādināt, ka profilaks vienmēr uh, nav tik dārga kā uh, kaitējuma labošana. Karaskungs, jūs runājat arī par tā saukto leviju nodokli ar mērķi, lai riski tiktu agrāk identificēti, lai novērst to, ka rodas krīze un krīze pēc tam pārvēršas katastrofā. Reitinga aģentūras, par tām runājot, mēs izskatām visus jautājumus un arī Beres kundze. Uh, runāju par uh, valsts parādiem. Un es gribu arī apstiprināt to, ka mēs strādājam pie šo tirgus diversifikācijas, kas dažkārt ir pārāk koncentrēti. Un uh, risinam arī Eiropas aģentūras jautājumu. Tā ir, teiksim, ideja, kas būs uh, atrodam arī likumdošanas iniciatīvā, ko uh, plānojam 2010. gada beigās, 2011. gada sākumā. Uh, prezentēt. Bereskundze runāja arī par stabilitātes pakta izmantošanu un ieviešanu. Jā, tas tā ir steidzamā kārtā. Mēs veidojām šos Eiropas finanšu stabilitātes mehānismus un vidē termiņu finansiālās palīdzības mehānismu. Tam ir jābūt efektīvam, tam jādarbojas ilgtspējīgi un arī darba grupa, kuru vada priekšsādātājs. Uh, E, Eiropadoms priekšstādātājs vēl nav no šo juridisko dokumentu izstrādājis. Lai būtu tāds nu, ilgspējīgāks, permanents e, iespējas e, dots pārvarēt krīzes. Un noslēgumā pieminēšu vēl Podimatas kundzes teikto un to darbu, kas ir paveikts Grieķijā. Jūs labi to pārsimt ir tāda ļoti nozīmīga apņemšanās, un tas arī ir jāievēro, ko Grieķijas valdība darba un kāds darba apjoms ir paveikts. Es gribētu atgādināt, ka tieši nesenā krīze, kas skāra jūsu valsti un ne tikai jūsu valsti, bija tāda ļoti plaša un pārmetās uz citām, un jāsaka, kā arī Eirozonas valsts bija smagas kartas. Līdz ar to manā skatījumā ir nepieciešams, lai Eiropa parādītu savu izšķirīgo vēlmi tādos pamatjautājumos um, darboties, lai nodrošinātu labu um, Eirozonas un Eiropas funkcionēšanu. Tagad par ECOFIN sēdi 9. maijā, tātad veidojot abus šos uh, instrumentus, um, un līdz ar to pierādīja, ka Eiropa var ātri, efektīvi, uh, politiski un ekonomiski reaģēt. Ir skaidrs, ka šī koordinācija ir jā. Ja uzlabo un mums jādodas arī tālāk. Un Rubikungam gribu teikt, tāpat tā kā viņš, es domāju, ka situācijā, kāda ir pat, pat labi, mēs esam izdarījuši secinājumus arī par pāraudzības jautājumiem, par krīzes sākumu un eh, regulācijas jautājumiem. Mēs esam izdarījuši secinājumus un mācījušies. Uh, no eh, eiro eh, grūtībām, Grieķijas grūtībām, ka ir nepieciešama koordinācija un nepieciešama tāda atbildes un stabilizācijas eh, veicināšana. Komisija arī ļoti nozīmīgas jautā, priekšlikums izsaka par budžetu uzraudzības jautājumiem. Un, protams, ka jādara ir vēl kas vēl vairāk, lai diskutētu ar pilsoņiem, kas sagaida no mums, lai mēs uh, nodrošinātu ekonomisku perspektīvu, izaugsmu un darba vietas. Jūs runājat par uzraudzību, stabilizāciju, regulāciju, ļoti spēcīgiem tādiem pasākumiem, reglamentēšanu, bet es domāju, ka ir jārunā arī par iniciatīvām. Arī par iniciatīvām, kas ir stratēģijai e e Eiropai 2020 un izaugsmai, un šiem jautājumiem pievērsīšos Kā jau teicu, strādāju kopā ar uh, aptuveni desmit kolēģiem, un oktobra sākumā mēs prezentēsim šo vienotā tirgus uh, akta ideju, lai labāk strādātu nu, pašā pamatā un lai atbalstītu šo Eiropas vienoto tirgu. Tas ir tas, ko pilsoņi ir vēlējušies tajā uh, mazie uzņēmumi. Un patērētāji ir visaktīvākie, un zinām, ka tie ir arī veiksmīgi, ka mazie vidēji uzņēmumi un patērētāji uh, ir aktīvi šajā tirgu, un tā ir šī ekonomiskā izaugsmas iespējama vāra. Tātad mums ir um, mehānismi un ir jādarbojas aktīvi, lai atbildētu visam tam, ko pilsoņi no mums sagaida. Paldies! Debašu noslēgumā ekonomikas un monetārā komiteja iesniedza rezolūcijas priekšlikumu. Līdz ar to debatas ir beigušās.